we uh, start. Tātad atsākam uh, mūsu sēdi. Precizēšu, ka mums ir uh, protokols sanāksmē, kas notika vakardien un visiem pieņemtajiem dokumentiem. Vai jums kādi komentāri? Jā, attiecībā uz brīvo mikrofonu, labi. Tā tad eh, protokols ir pieņemts. Un tagad pievērsīsimies pirmajam darba kārtības punktam šajā pēcpusdienas cēlienā. Runa ir par eh, komisijas priekšsēdētāja vietnieces Savienības augstās pārstāvis ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojums saistībā ar cilvēktiesību pārkāpumiem piemērojamajiem Eiropas sankciju režīmiem. Augsto pārstāvi pārstāv komisārs Hāna kungs. Vārds jums. Thank you, Mr. President. Um, Paldies, priekšsēdētāji, godātie Eiropas parlamenta deputāti. Es piekrītu kolēģiem, ka uh, Cilvēktiesības ir eh, globāli svarīgs jautājums, un mums ir jādara viss, lai novērstu šo tiesību pārkāpumus. Lielākais izaicinājums mums vienmēr ir eh, bijis um, pēc iespējas efektīvāk izmantot mūsu rīcībā esošos instrumentus, pārliecinot partnerus par esošajiem pienākumiem un saistībām. ANO cilvēktiesība pasākumi ir ļoti visaptveroši, un tajos ir gan divpusējā, gan daudzpusējā dimensija. Eiropas Savienība turpinās nosodīt cilvēktiesību pārkāpums neatkarīgi no tā, kur tas ir noticis, aicinot valsts ievērot šīs tiesības un saucot valstis un pārkāpējus pie atbildības. Globālā kopaina strauji mainās, un mums ir jānodrošina, lai mūsu rīcībā būtu pietiekami iedarbīgi līdzekļi, lai efektīvi darbotos cilvēktiesību jomā. Mēs turpinam novērtēt to, kā cilvēktiesību pārkāpumu sankciju režīms horizontālajā līmenī varētu palīdzēt mums novērst cilvēktiesību pārkāpumus pasaulē. Uh, Jautājums par um, šī režīma darbības jomu nākotnē ļoti svarīgs, un mums ir jānodefinē, kāda veida pārkāpumi uh, kvalificētos uh, šāda režīma piemērošanai. Vai tas attiektos tikai uz cilvēktiesību pārkāpumiem, vai arī uz starptautisko humāno cilvēktiesību pārkāpumiem, vai arī korupcijas gadījumiem. Vēl viens svarīgs jautājums ir miedarbības starp šādu potenciālu sankciju režīmu un eventuāli jaunām ES sankcijām, kā arī tām sankcijām, kas noteikts ANO un dalībvalstu līmenī. Jāsaka, ka. Um, Irānas, um, Mjanmāras un arī citu uh, valstu mm, caus, nolīgumos ar Eiropas Savienību mēs esam ņēmuši vērā šo aspektu. Protams, ir nepilnības un trūkumi, jo geogrāfiskie sankciju režīmi jau pēc definīcijas ir ierobežoti pēc to piemērošanas vietas. Jautājums, vai cilvēktiesību pārkāpumu sankciju režīms varētu piedāvāt arī elastīgāku pieeju. Un visbeidzot, sankciju saraksts ir jāveido balstoties uz uh, savāktiem pierādījumiem, ko var aizstāvēt arī tiesā, ja tāda nepieciešamība ir. Tāpat ir uh, jārod iespēja svītrot um, personas vai valstis uh, no šādiem sarakstiem. Tas ir ļoti svarīgi arī potenciāli jaunu cilvēktiesību pārkāpumu režīmu ieviešanas kontekstā. Uh, Man ir liels prieks, ka notiek ekspertu diskusijas padomas līmenī, lai visu šos elementus rūpīgi izvērtētu, un tad, kad eksperti būs pabeiguši savas diskusijas, varēs notikt vairāk politiskas diskusijas. Jauna režīma izveidošana. E, Par to ir jāvienojas 28 dalību valstīm vienprātīgi. Priekšsētāja kungs, godātie deputāti, paldies par uzmanību, par jūsu izrādīto interesi un ar nepacietību gaidīšu tālākās diskusijas. Paldies, komisāra kungs! Tagad došu vārdu Sandrai Kalnietei, pusotra minūte tautas partijas grupas vārdā lūdzu. Paldies priekšsēdētāji, godātie deputāti. Dažreiz um, nosaukums un vārds var nozīmēt daudz. Tas, ka tiek uh, šis režīms nosaukts uh, Magnitska vārdā, uh, uh, raidītu viennozīmīgu signālu cilvēktiesību pārkāpum, pārkāpējiem vistuvākajā uh, kaimiņu reģionā, kā arī visā pasaulē pasaulē. Magnītskis eh, stājās pretī Putina režīmu korupcijai. Tas, kā Krievijas valdība centās pieslēgt, pie, piesekt eh, viņa slepkavību, ir kļuvis par nesodāmības simbolu visā pasaulē. Tādēļ Magnītska vārdu pieminēšana uzrunā cilvēkus visur pasaulē. Un es uzskatu, ka šī parlamenta atkārtoti aicinājumi pieņemt Eiropas uh, tiesību normas, ko varētu saukt par Magnītska tiesībām, paredzot izmantot eh, vīzu sankcijas un aktīvu iesaldēšanu um, ir pareizais risinājums. Mēs nedrīkstam pieļaut, ka paliek nesodīti pārkāpumi pret Rohingām Janmārā, eh, Centrālajā Āfrikā eh, vai Saudī žurnālistu slepkavām. Mēs aicinām komisiju un Eiropas ārējās darbības dienestu sagatavot priekšlikumu Eiropas Savienības tā saucamajā Magnitska aktam vēl līdz šī parlamenta pilnvartermiņa beigām beigām. Šī iniciatīva būtu ļoti saulaicīga. Paldies! Tālāk dod vārdu Gomešas kundzei. Paldies. Paldies. Paldies, priekšsēdētāji. Ar ievērojamu balsu vairākumu mēs Eh, nobalsojām eh, par eh, šo pieprasījumu ziņojumā, lai sekotu ASV piemēram un pieņemtu arī Eiropas Savienības Magnitska tiesību aktus. Es domāju, ka tas būtu tāds simbolisks solis cīņā pret korupciju un cīņā pret cilvēktiesību pārkāpumiem visā pasaulē. Komisijai būtu jāsagatavo uh, likumdošanas priekšlikums, lai mēs efektīvi varētu cīnīties uh, pret uh, mm, līdzīgiem pārkāpumiem, vai tie būtu cilvēktiesību pārkāpumi uh, vai um, vienkārši slepkavošanas uh, politisku apsvērumu dēļ. Cilvēktiesību um, jēdziens tiks nostiprināts rīt balsojot parlamentā par uh, šo ierosinājumu, un Magnitska vārds ir uh, kā simbols, un tas ir kļuvis par simbolu universālām tiesību normām, kas ļautu dalību valstīm piemērot sankcijas. Šķiet, ka daudz uh, valstu valdības ir kļuvušas par ķilniekiem, um, korumpētām amatpersonām, korumpētiem noziedziniekiem. Un Jāsaka, ka neesam īsti pārliecināti arī par to, kas notiek Vašingtonā šajā Trumpa ērā, bet mēs gribam, uh, lai uh, šādi tiesību m, mm, akti arī darbotos pret Dafni Kalizorānu. Paldies tālāk, Bašīra kungs, vienu minūtu lūdzu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 priekšsēdētāja kungs, komisāra Hāna. Miltons Frīdmens saka, ka viena no lielākajām kļūdām ir vērtēt politiku un programmas pēc to ieceres, nevis rezultātiem. Jau kopš senās Grieķijas laikiem, Peloponēzijas kara līdz moderno laiku Baltkrievijas, Mjānmāras, Ziemeļkorejas un Krievijas pierādījumi liecina par to, ka sankcijas, kas vērstas pret uh, Eh, valstīm reti kad ļauj sasniegt konkrētus ārpolitikas mērķus. Ļoti bieži šāda kolektīva sodīšana noved uh, pie lielākām kolektīvām traģēdijām un nelaimēm. Un, uh, um, šādu valstu iedzīvotāji kļūst par ķilniekiem un uh, reāli cietušajiem, uh, tad, kad uh, pret uh, attiecīgu valstu vadītāju rīcību tiek vērsts šādas sankcijas. Es vienmēr esmu ticējis individa atbildībai, tādēļ mums ir jādomā par gudrāku, viedāku sankciju politiku, lai tās būtu tiesiski pamatojamas un efektīvi darbotos pret tām personām, personām, kas konkrēti veikušas pārkāpumus visā pasaulē. Paldies, Bašīra kungs, Šākas kundze, divas minūtes lūdzu. Paldies, priekšsēdētā komisāra kungs, kolēģi. Gandrīz eh, pirms deviņiem gadiem es iesniedzu pirmos grozījumus aicinot pieņemt Eiropas Magnitska aktu. Tas, ka mums ir nepieciešams Eiropas mēroga mehānisms, lai sauktu pie atbildības individuāli cilvēku tiesību pārkāpējus, ir kļuvis pār aktuālāk. Ņemot vērā to, ka uh, ANO un um, Eiropados uh, tiesību padome saskaras ar bloķējošo um, veto, mēs redzam, uh, ka maz ko varam panākt. Mums ir jāskatās uz to, ko ir izdarījušas jau, piemēram, Baltijas valstis, ASV, Kanāda, kam ir šāda likumdošana. Mērķētas uh, sankcijas, ieskaitot aktīvu iesaldēšanu, iebraukšanas aizliekšanu, kā arī konkrētu pārkāpēju saukšanu vārdā var um, būtiski mainīt situāciju. Tāpat arī ir jādiferencē sots, kas vērsts uh, pret uh, konkrētām personām un kas vērsts pret uh, iedzīvotājiem, kā pret valsti. Mēs redzām, uh, ka uh, Šādi noziedznieki, piemēram, sūta savus bērnus Eiropas eh, prestižās skolās, brauc iepirkties, un mēs nevaram pieļaut, ka sieviešu izvarotāji un žurnālisti slepkavas bauda šādas privilēģijas. Uh, Ja paraugāmies uz šiem režīmiem, paskatīsimies uz tiem kritiski, par spīti tam, ka sankcijas tiek īstenots Alīmam Muks, piemēram, kas ir Melnajā sarakstā apmeklē Itāliju, uh, ES uzņēmumi uh, būvē Kirkstrītas tiltu, no Bēģijas uz Sīriju tiek eksportētas preces un tā tālāk. Un mēs esam tikai tik stipri, cik uh, vajākais posms mūsu rīcībā. Noslēgumā gribu teikt, ka ir ļoti svarīgi, lai mums būtu horizontāls cilvēktiesību sankciju režīms, bet tas, protams, uh, liek mums tomēr saukt konkrēti pie atbildības cilvēkus, kuri ir šos pārkāpumus pastrādājuši. Ja mēs pieņemsim šo regulu, tad tas būs kaut neliels, bet tomēr solīts uz priekšu, lai panāktu taisnīgu sodu Sergejs Lapkavām. Paldies, Lohbīlers kundze, vienu minūtu lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Nosakot sankciju mehānismu, kas vērsta pret tiem, kas pārkāpuši cilvēku tiesības, mēs raidām skaidru signālu, ka šādi pārkāpumi tiks sodīti un um, mums noteikti ir jārīkojas tiesiski, un izlēmīgi, lai pārkāpēji nevarētu izvairīties no soda. Mēs esam daudz runājuši par sankcijām Eiropas Savienībā, eh, piemēram, um, aizliedzot pārvietošanās tiesības cilvēktiesību pārkāpumu dēļ, un arī 95. gadā eh, Nigērijā pastrādāt tās eh, slēpkavības. Mm, pastrādātājiem bija šāds aizliegums, bet mēs uzskatām, ka šiem pasākumiem ir jābūt pietiekami caurskatāmiem, tiesiskiem, tādēļ lēmumi par sankcijām ir jābalsta uz pierādījumiem. Un tas ir jāveic publiski un atklāti. Un tādējādi mēs, mēs varētu iesaistīt arī NVO. Paldies! Lokpīlērs kundze, vai jūs akceptēsiet eh, zilās kartītes jautājumu no Hokmārkonga? Jā, lūdzu, Hokmārkungs. Mikrofons runātājiem. Mike. Yes. Mr. Speaker. Uh, uh, Es gribu uzdot jautājumu, kādēļ zaļie neatbalstīja um, Magnitska vārda iekļaušanu? Uh, ne tikai tādēļ, ka šis vārds ir simbolisks, bet tādēļ, ka nosaucot Magnitski vārdā, mēs pateiksim, kādēļ mums ir vajadzīga šī likumdošana, skaidri raidot signālu tiem, kuri izmanto kriminālas metodas, lai iedzīvotos bagātībā uz savu cilvēku rēķina. Kādēļ jūs nevarat atbalstīt, ka šā, šī likumdošana tiek atbilstoši nosaukta? Paldies! apakškomitejā eh, par cilvēktiesībām. Patiesībā mēs šo jautājumu jau ļoti plaši apspriedām ar visām politiskajām grupām. Un ir tikai viens eh, gadījums ASV, kad mm, tiesību normas tiek nosauktas cilvēku vārdā, tātad Magnitska vārdā, jo, piemēram, Kanādā tiek izmantota tiesiskā terminoloģija, apzīmējot eh, šīs tiesību normas. Uh, Tādēļ tas nenozīmē, ka mēs neuzskatām šo likumdošanu par svarīgu un nozīmīgu. Un es domāju, ka žēl, ka mm, jūs nerunājat par to mm, komitejas sēdē. Mēs e, rezolūcijas tekstā varam atsaukties uz Magnitska lietu, kas, protams, ir pamatā e, šāda režīma noteikšanai. Troščīnska kungs, lūdzu, vienu minūti. Merci, monsieur le président. Paldies, priekšsēdētāji. Nu, ir vitāli stingri vērsties pret cilvēktiesību pārkāpumiem, bet ne Eiropas Savienībai būtu jāveic šīs sankcijas. Nu, šādi vēršoties pret valstīm, Mm, principā sanāk, ka jūs vēršaties pret tām dalību valstīm, kuras neatbalsta jūsu politikā Poliju un Ungāriju. Jūs izmantojat šo argumentu tā, lai cīnītos pret saviem politiskajiem oponentiem. Pirmkārt, tāpēc, ka jūs instrumentalizējat cilvēktiesību jautājumu, kas gan ir cēls, bet tas ir politisku mērķu vārdā, un jūs arī slēpjat reālos draudus, kas uh, gulstās pār pilsoņiem, proti radikālais islāmisms, kas uh, liek uh, atkāpties atpakaļ atpakaļ sieviešu tiesību jomā un neaizmirsīsim arī upuru skaitu e, terora dēļ pēdējo 20 gadu laikā Francijā. Lūk, tas arī apdraud cilvēktiesības. Un kā tad nepieminēt Eiropas Savienības tiesu, kurai ir jā e, palīdz aizstāvēt šīs e, pašas cilvēktiesības. Tāpat tika aizliegts, ka izdot Kamel Abduli, Alžīrijas pilsoni, kurš uh, tagad ir aurijakām. Tāpat tika aizliegts arī mm, pārbaudīt eh, pil cietuma apmeklētāju eh, pārmeklēšanu. Tamdēļ arī notika uzbrukums pagājušā nedēļā. Un eh, tad nu, tas kļūst nepanesami, ka šīs virsstruktūras uzņemas atbildību. Liels paldies! Tagad vārds Andrikienes kundzei. Viena minūte. Paldies! Mēs visi ļoti labi apzināmies šīs rezolūcijas kontekstu. Igaunija, Latvija, Lietuva, apvienotās karalists Kanāda un um, apvienotās uh, ASV ir pieņemuši savus um, magnitska likumus un tādā veidā viņi uh, cīnās pret cilvēktiesību pārkāpumiem. Mēs Eiropas parlamentā esam atkārtoti lūguši, <clears throat> lai arī Eiropas Savienībā būtu ekvivalenta likumdošana. Uh, Esmu pārliecināta, ka šis darbs ir jādara Eiropas Savienības līmenī, un mēs nedrīkstam kavēties. Es aicinu Magarīnī kundzi vēršos pie komisijas un pie ārējās darbības dienas, tas sāks darbu pie likumdošanas priekšlikumu, ko mēs varētu nosaukt par ES Magnītska aktu, un es teiktu, ka tas ir jādara ar steigu. Es tiešām uh, uzskatu, mm, ka mums pastāv dažāda ES sankciju interpretācija un mums vajadzētu apturēt šo praksi. Paldies! Paldies! Domnul... Tālāk, Kāsīs kungs, viena minūte. Zināt, Unija Europaja e, e oži. Priekšsēdētāji, Eiropas Savienība šodien ir galvenais balsts cilvēktiesību aizsardzības jomā. Otras vietas pasaulē nav. Mēs eh, rūpīgi sekojam cilvēku tiesību situācijai, mēs sadarbojamies ar eh, pilsonisko sabiedrību, mēs eh, gribam aizsargāt cilvēktiesības, mēs izsakām savu viedokli un ļoti ceram, ka mūsu viedoklis tiks arī uzklausīts. Mēs runājam par uh, mūsu politiskajām un morāliem tiesībām runāt um, šādā kontekstā. Mēs gribam vērsties pret uh, visiem tiem, kas ir pārkāpuši cilvēktiesības, kas ir iesaistījušies korumpētās darbībās. Un mums ir nepieciešams efektīvs darbs, ir jāpastiprina diplomātisks spiediens, un mm, ļoti daudzos gadījumos sankciju piemērošana ir absolūti nepieciešama. Sankciju pastiprināšana. Uh, arī sankciju vēršanu no specifiskiem mērķiem. Tas viss stiprinās mūsu reputāciju kā cilvēktiesību aizstāvjiem. Priekšsēdētāja kungs, godātie deputāti, mūsu cilvēktiesību politika ir jābalsta uz pāris vienkāršiem principiem. Pirmkārt, tiesības, kas to nosaka, tātad tiesiskums. Um, Tāpat arī cieņa un respekts pret eh, tiem, eh, kuri cīnās eh, par savu tiesību ievērošanu, piemēram, kristieši, kas daudzās valstīs tiek vajāti. Un šīs politikas centrā vienmēr ir jābūt cilvēkiem, un cilvēkiem ir tiesības uz mieru, uz cieņpilnu dzīvi un mēs nedrīkstam to balstīt uz vēlmi risināt politiskus konfliktus. Eiropai, protams, ir e, jārēģē uz e, netaisnību, uz pārkāpumiem, bet vienmēr ir jāatceras, ka mēs nerunājam par kaut kādu politiskā universālisma aizstāvību vai aizsardzību. Mēs runājam par pārkāpumiem, par konkrētiem pārkāpumiem pret konkrētiem cilvēkiem. Piemēram, rīt par Alžīriju, kad balsosim, tad atcerēsimies par šiem pamatprincipiem. Paldies!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 iepriekšējā darbībā, saka Sargentīnī kundze, un arī būdam šeit Eiropas parlamentā, es vienmēr esmu runājis par sankcijām, arī sankcijām pret Zimbabves valdību. Bet vienmēr mani piedāvājumi sastāvās ar pretestību no citām dalībvalstīm, arī padomas līmenī. Vienmēr bija tādi, kas nevēlējās paildzināt šīs sankcijas uz vēl vienu kārtējo gadu. Uh, Jūs, e, tad, kad runājat par sankcijām no komisijas puses, runājat par to kā par ļoti vienkāršu lietu, ka, lūk, šīs ir sankcijas, ko mēs varam vērst pret konkrētiem individiem, un tas izskatās e, ļoti vienkārši. Bet īsnībā tas tā nav. Mēs varam paraudzīties uz, uz to, ar ko nodarbojas Nīderlandes valdība iepriekšējā novembrī. Iepriekšējā gada novembrī e, tika noklusināts jautājums par sankcijām, un mēs redzam, ka virzīt šo jautājumu jautājumi pie mums ir ļoti sarežģīti. Eh, lai gan eh, varbūt vizuāli tas izskatās ļoti vienkārši, īsnībā tā tas nav. Paldies, Arnotu kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Cilvēku tiesības ir viens no vārdiem. Mēs tikai pārkopējām ASV eh, likumu, Magnitska aktu, tā lai Eh, Krievijas vadītājiem būtu finanšu sankciju draudz un ierobežojumi pārvietoties tā, lai viņi liktu, pie, liktu pieņemt iejaukšanos viņu valstī īpaši no Amerikas puses un tā, lai Krievija nevarētu īstenot savu reģionālo pozīciju. Aizbildinājums ir, ka jāievēro cilvēktiesības visā pasaulē un jāsankcionē tie, kuri tās neievēro. Jūs cenšaties panākt tādu uh, ietekmi, kāda dalību valstīm ir tikai daļēja, ja skatās atsevišķi, bet pietiek būt liekulīgiem. Te ir tikai runa pret eh, noteiktiem vadītājiem, un beigu beigās eh, Eiropas ekonomika tikai zaudē, nevis iegūst. Un patiesībā Eiropas Savienībā tikai peļņa tiek uzga, uzskatīta par galveno, un uh, tad uh, atkarībā no tā, tad arī valstis ir spēcīgas vai nē, un tad arī vēsture parādīs, vai jums bija taisnība vai nē. Sāla Frankas kungam vārds viena minūte. Paldies priekšsādātāji. Nu, kopš 99. gada, kad pirmo reizi Eiropas Savienības um, savie, um, vienošanā ar Argentīnu bija runa par demokrātiju un demokrātisko vienotību, tā ir lieta, kas uh, tiek iekļauta tad, kad mēs vienojamies ar trešajām valstīm. Nu, tas ir mūsu ģenētiskajā savienības kodā demokrātija, un tam ir taustāmi pierādījumi saistībā ar to, ka Eiropas Savienība uh, veic apņemšanos attiecībā uz cilvēktiesībām un fundamentālām tiesībām. Bet ir divas problēmas. Vispirms nekavējoša piemērošana un otrkārt tas, ka notiek kavēšanās lēmumu pieņemšanā. Mēs paši esam iesaistīti garās procedūrās. Uh, komisārs pieminēja vienprātības uh, mm, lēmumu, bet ir citi, kas pieņem lēmumu vienā brīdī. Un tāpēc svarīgi, lai savienībai būtu uh, efektīvas eh, sankcijas eh, attiecībā uz eh, cilvēktiesību pārkāpumiem. Kalnietis kundze lūdza, lai tas notiktu jau šī sasaukuma laikā, un tad Eiropas Savienība būtu konsekventē, ka savos principos arī starptautiskajā arēnā. Paldies priekšsēdētājiem! Lielas paldies, Pirī kundze! Vienu minūti! Paldies, priekšsēdētāji! Es atbalstu šo priekšlikumu. Es uzskatu, ka cilvēktiesība aizsardzība ir viens no vissvarīgākajiem uzdevumiem. Mēs cīnāmies par mūsu pamatvērtībām tādā veidā. Bet, eh, diemžēl, Eiropas Savienība nevienmēr skaidri pasludina par šādu mērķi, un mēs redzam, ka cīņa par cilvēktiesību pārkāpumiem nevienmēr notiek mm, pilnā spēkā. Mēs eh, runājam par dažādām sankcijām par to, ka tiek liekts ieceļot noteiktām personām, kā arī tiek iesaldēti aktīvi. E, šādi soļi ir ļoti pareizi, bet jāvēršas ar šādiem pasākumiem pret faktiskiem noziedzniekiem. E, ja būs sankcijas, mēs šo procesu arī depolitizēsim. Tādā veidā Eiropas Savienība varētu darboties efektīvāk. Es ar nepacietību gaidu komisijas e, priekšlikumu, lai mēs visi kopā varētu aizsargāt e, cilvēktiesības. Paldies, Dāga Hautals kundze, viena minūte. Paldies, e, priekšsēdētāji. Šodien pasaulē valda autokrātiskas valdības ļoti daudzās vietās, un mūsu cilvēktiesību rīkiem ir jābūt piemērotiem jaunajai situācijai un mums ir rūpīgi jāieklausās mūsu diskusijā šajā parlamentā šonedēļ. Mēs apspriežam situāciju Kazahstānā, Nikaragvā, Turcijā, Krievijā, Ķīnā. Šajās valstīs ir totāli nedemokrātiski režīmi un šo valstu rīcību liek apšaubīt viņu rīcību cilvēktiesību jomā. Mums ir attiecīgi jāpielāgo mūsu instrumenti mūsu sankcijas ir labs instruments. Um, nevienmēr mūsu sankcijas ir īsti piemērotas. Jādomā ir par jaunu režīmu, par jaunu pieju, lai šis jaunais priekšlikums uh, tiešām balstītos uz pierādījumiem, lai šie pierādījumi būtu stabili un droši, un uh, lai mēs iekļauti šajos sarakstos ne, ne tikai personas pēc mm, ģeopolitiska uh, parametra. Um, mēs uh, arī runājam par ASV režīmu, tomēr tur nav pietiekams tiesiskās garantijas. Un šādā ziņā es esmu pateicīga komisijai par to, ka tiek piedāvāta jauna pieeja, kas būtu kompleksa, visaptveroša un ka mums ir jādara viss, lai mēs būtu veiksmīgi mūsu darbā. Paldies! Tālāk runās zils Šustra kungs, nē, viņa nav zālē, tā ir Kelam kungs. Lūdzu, vienu minūti. Paldies, priekšsēdētāji. Visbeidzot, Eiropas Savienības ministri ir lēmuši uh, par sankcijām, par, par cilvēktiesību pārkāpumiem. Uh, Bet, eh, lai šī sistēma būtu efektīva, ir jādomā par to, lai visas dalībvalsts šos pasākums iznotu mm, konsekventi. Mums nav vienprātības šai ziņā. Bet eh, mēs nedrīkstam selektīvi īstenot eh, šos pasākumus. Īstenošanai ir jābūt obligātēm. Visiem tas būtu jādara obligātā kārtā vienādi tad iepriekšējais progress uh, kopš um, parlaments ir lēms par šo jautājumu. Tad progress ir bijis ļoti lēns. Un um, es varu atsaukties uz ASV kongresa rezolūciju, uh, kur ir atsauce uz Magnītiska aktu. Es uzskatu, ka ir ļoti svarīgi atstāt šo nosaukumu Magnītiska akts. Tam ir tāda simboliska nozīme. Un vēl Eh, jārunā par to, kā iekļaut terorisma finansēšanas sarakstā arī Krievijas pilsoņi. Andra Lakis kungs, tālāk viena minūte. Paldies. Eiropas Savienība ir līdere cilvēktiesība aizsardzības jomā. Un eh, šobrīd notiek diskusijas eh, par to, kā izveidot sankciju režīmu, lai tas darbotos uh, visā pasaulē, lai tādā veidā mēs eh, vērstos visā pasaulē pret cilvēktiesību normu pārkāpumiem. Eh, mēs rīkojamies, lai mēs iegūtu arī uzticību no mūsu pilsoņu puses, lai pilsoņi saprast, ka mēs esam gatavi aizsargāt viņu intereses un cīnīties par cilvēktiesībām tomēr ir jādomā arī par noteiktu noteikumu ievērošanu. Un ir jārīkojas eh, vienprātīgi. Dažas dalībvalstis šobrīd eh, cenšas eh, virzīt savas idejas padomā. Atsevišķi dalībvalsts uzskata, ka tuvajos austrumos netiek pārkāptas cilvēktiesības. <clears throat> Un, ir tādi kreisie spēki, kas neievēro humanitāro krīzi Venecijā, kur ir miljoniem bēgļu un kur nepietiek mm, pamat mm, lietu pamatpreču. Tātad mums ir jādomā par to, kā īstenot. Tālāk tētins kungs vien minūte. Paldies. Šodien nav pirmā reize, ka šajā parlamentā mēs aicinām ieviest globālās sankcijas par cilvēku tiesību pārkāpumiem. ASV, Lietuva, Latvija, Igaunija un citas valstis jau ir gājušas Magnitska likumdošanas pieņemšanas virsienā. Uh, un mēs vēlreiz atkārtojam šo aicinājumu. Mēs aicinām gan komisiju, gan ārējās darbības dienestu sagatavot likumdošanas aktu, kas būtu pielīdzināms Makņītska aktam, lai mēs varētu e, piemērot liegumu ieceļot, kā arī lai mēs varētu izvērst mērķiecīgas sankcijas, piemēram, kapit kapitāla iesaldēšanu, aktīvu iesaldēšanu, cīņu pret nelegālo finansējumu, lai mēs to varētu likumīgi visu realizēt. Uh, Es domāju par to, ka mūsu mehānismam ir jābūt efektīvam, mums ir jāspēj sodīt cilvēkus par eh, cilvēktiesību pārkāpumiem. Eiropas vienībai ir jāspēj iestāties par savām vērtībām. Mēs nevaram piekāpties pārkāpēju priekšā, jo tādā gadījumā uzticēšanās mums tiks mazināta un tas stiprinās autoritāros režīms Rodrīgeša kungs tālāk. Paldies, priekšsēdētāji komisāra kungs. Nevar būt nesodāmība tiem, kas reliģijas vārdā veids kontrabandu, tie, kas nodarbojas ar seksuālo izmantošanu, lai kāda būtu aizsardzība, kāda viņiem būtu pateicoties nedemokratiskiem režīmiem, Mums ir jāsaglabā cerība, mums ir jābūt apņēmības pilniem, ir jābūt tādam likumam Eiropas Savienības vārdā, lai uh, nebūtu tā, ka uh, tie, kuri neciena uh, cilvēktiesības, tie var turpināt rīkoties. Um, mums ir jāpievienojas tiem un tām valstīm, kas jau ir rīkojušās. Mums ir nepieciešams instruments tā, lai sodītu uh, šos noziedzniekus. Nedrīkst būt tā, ka ir tikai runas, kas ir saturā pilnas, bet rīcība neseko. Un eh, šis eh, vienošanās, kuras eh, slēdzam, un arī ieročus, kurus ražojam beigu beigās, tikai apdraud to, ko paši esam centējušies veidot. Tagad brīvais mikrofons septiņi kolēģi ir pieteikušies manā sarakstām. Lūdzu, nepārsniedziet vienu minūti. Zvojizdrovska kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Mm, es mm, gribu teikt, ka sankcijas nav tikai kā viens elements, bet tas ir kopums. Tas līdzīgi kā rezolūcijām. Jo vairāk rezolūciju, jo vairāk mēs esam neefektīvi. Es vādu Baltkrievijas delegāciju un es zinu, cik svarīgi ir, lai. Um, rezolūcijas būtu efektīvas un iedarbīgas. Par to ir jādomā, kā atvērt komunikāciju kanālus. Eh, tāpat ir mm, jāņem vērā arī eh, šo valstu mm, suverenitāte un šo valstu tiesiskā sistēma, veicot pret viņiem šādas eh, mm, sankcijas. Jāsaka, ka jādomā par to, ka piemērojot sankcijas, tās eh, ir jāpavada ar eh, informācijas izplatīšanu, ar izglītošanu un ar papildus pasākumiem. Paldies tālāk, Mavrides kungs. Mavrides. Paldies priekšstādātājiem. Es vēlētos arī uzsvērt to, ka ir ļoti svarīgi izveidot uh, mehānismu, kas ļautu piemērot sankcijas attiecībā pret individiem, noziedzniekiem un arī valdībām. Tajā pašā laikā šis eh, mehānisms mm, tam ir jābūt efektīvam. Tas nedrīkst būt patvaļīgs. Neatkarīgi no tā, vai pārkāpumi notiktu Eiropas Savienības iekšienē vai ārpus tās robežām. Un neatkarīgi no tā, vai pārkāpēji atrodas Krievijā vai Turcijā. Diemžēl mūsu attieksme līdz šim brīdim nav parādījusi šādu pieeju. Varbūt turpmāk nākotnē mēs uh, to īstenosim, tomēr šobrīd ir skaidrs, ka cilvēki, kuri ir veikušos pārkāpumus, mm, pret viņiem nav vienlīdzīga attieksme. Eh, piemēram, Kipras ziemeļu dāļā Eiropas mm, eh, civilizācija un kristīgā civilizācija mm, izzūda, par to neviens nerunā. Tomašiča kundze. Paldies, cilvēktiesības tiek pārkāptas daudzās trešajās valstīs, ar kurām ir diplomātiskās un tirzniecības valstis eh, attiecības, un Eiropas līderi bieži vien saka, Eiropas Savienība ir vērtība kopiena. Man ir jāatzīst, ka bieži vien mēs esam tirgojušies ar cilvēku tiesībām. Ir jābūt sankcijām, kad notiek sistemātiski cilvēku tiesību pārkāpumi pašai Eiropas Savienībā, jo eh, te tiek skaidri pārkāpti līguma nosacījumi. Tāpēc Eiropas Savienības eh, cilvēktiesību tiesa ir. Mums nav nepieciešami jauni mehānismi. To var izmantot, lai disciplinātu eh, dalību valstis, kuras nav viensprāts ar Briseles redzējumu. Uh, Nu, bet mēs eh, nevaram eh, ignorēt tos, kuriem ir federālistisks eh, režīms. Mums ir jāizstrādā tajā pašā laikā efektīvi mehānismi ar trešajām valstīm saistībā ar tirzniecības nolīgumiem. Vārds Solēkungam. Paldies priekšsādātāji. Nu, lai Eiropas Savienība būtu ticāma, aizstāvot cilvēku tiesības pasaulē, mums ir jā. Ja Mm, gūst pamatīgi instrumenti, ne tikai vārdi. Jāuzliek sankcijas gan individiem, gan arī nevalstiskiem un valstiskajiem darbiniekiem, kuri eh, veids pārkāpumus, un tas ir absolūti nepieciešams. Tādējādi mēs esam pirmajās rindās aizstāvot cilvēktiesības pasaulē. Un tas pastiprina Eiropas Savienības redzamību kā atbildīgu starptautisku aktoru. Tāpat eh, tiek sūtīti signāli autoritāriem uh, Eh, režīmiem, kas joprojām pastāv un kuri mm, sistemātiski neīsteno pienākumu saglabāt cilvēku cieņu. Un eh, jāpadara grūtāka dzīve tiem, kuri ir atbildīgi par cilvēktiesību pārkāpumiem un ļaunprātīgu izmantošanu. Ir jāatbalsta eh, upuri un arī tie cilvēktiesību aizstāvi, kas to veica, lai nebūtu nesodāmība. Šo iemeslu dēļ es aicinu padomēju sasniegt ātru vienošanos mm, saistībā ar šo vajadzīgo režīmu. Paldies, Džordžo kungs! Paldies, priekšsēdētāji, godātie kolēģi! nevar sasniegt reālus rezultātus cilvēktiesību jomā, neizmantojot sankcijas, bet sankcijas ir jāpiemēro pēc eh, demokrātisku debašu noturēšanas ar valsti, kas eh, tiks sodīta. Mēs varbūt eh, to nepārliecināsim tajā pašā laikā. Mēs eh, būsim sākuši diskusijas mm, pašos cilvēkos, tautām. Un tad no šīs publiskās debates, ja tādu nav, tad sankcijas var uztvert kā uzbrukumu pašai valstī kopumā, un tas nav pozitīvi. Džulija Vordas kundze. Uh, Šodien globālā tendence tiecas eh, uz to, ka starptautiskās tiesības tiek apdraudēts, ir īpaši cilvēktiesību jomā daudzpusējība. Um, sastā, sastops ar problēmām no daudzu valstu puses. ASV ir vadošā lomā. No šajā kontekstā ir būtiski, lai Eiropas Savienības ārlietu mm, politika koncentrēs uz tiesiskumu, demokrātiju, cilvēktiesībām. Tāpēc esmu gandarīta par Eiropas sankciju Mm, eh, ideju, ka tā virzās uz priekšu. Sankcijas var būt spēcīgs instruments, bet ir svarīgi, lai eh, tās būtu pēc iespējas efektīvākas un mērķtiecīgākas. Eh, konsekvence Eiropas sankciju režīms ir solis pareizā virzienā. Ņemot vērā progresu, kas tiek veikts Eiropas līmenī, tas man atgādina to, ka ja Brexit notiks, tad apvienotā karalists nevarēs piedalīties šādu veidu pozitīvās politikās. Uh, Kopš eh, Brexit pārunu sākumā konservatīvā valdība parādījusi cīnismu ārlietu politikā. Teresa Mēja eh, spiež roku Trumpam un eh, Turcijas prezidentam, un tāpat ir arī citi šādi mm, piemēri un gadījumi. 28 valstis kopā var strādāt pie mm, saprātīgām uh, Mm, sankcijām, un tas ir krietni vien daudzsološāk nekā viena uh, bēdīga sala. Alandas kundze, paldies. Priekšsādāta Eiropas sankciju sistēma pret mm, cilvēktiesību pārkāpumiem noteikti būtu nepieciešama, bet tāpat ļoti nepieciešams arī neturpināt ar tādu mm, redzējumu, kas uh, pieļauj nesodāmību. Pieminēšu Māroku Rifa gadījumā. E, tur ir vairāki aktīvisti sodīti par to, ka tika aizstāvēt sociālās tiesības un um, izteiksmes brīvība. Tāpat um, e, mm, Rietum Sahārā, kuri politiskie cietumnieki, kuri ir Mm, eh, tagad sākuši bada streiku. Mm, tāpat pieminēsim arī Turciju, kuri politiskie līderi, eh, arī akadēmiķi un žurnālisti apcietināti, bet ko tad vēl teikt par Izrēlu? Arī tur mēs vēlētos, lai nav šāda piekāpība, jo politika ir, nozīmē arī neslēgta paralēlas tirzniecības um, vienošanās, un uh, ANO jau arī pieņēma lēmumu par Izrēlu un Gāzu, un 109 mm, cilvēki ir nogalināti uh, kopš 2009. Uh, gada maija, to 35 no viņiem turklāt bija bērni. Tagad vārds komisāram Hānam. Jums ir iespēja izteikt secinājumus. Yes, Thank you, Mr. President. Uh, paldies priekšsādātāji, godātiem uh, parlamenta locekļi. Visu pirms liels paldies par šīm ārkārtīgi vērtīgajām, derīgajām un īstajā brīdī notiekošajām debatēm. Es vēlētos izmantot iespēju pateikties jums par jūsu uzstāšanām, komentāriem un ierosinājumiem. Šīs dienas debats vēlreiz ilustrē iespējamo ES globālo cilvēktiesību sankciju režīmu, kas ir interesants, vajadzīgs, sarežģīts temats, kas būtu pelnījis eh, būtisku turpmāku izpēti. Kā jau tika minēts, pašreizējās diskusijas koncentrējas uz vairākiem atvērtiem jautājumiem, kas būtu jāapsver, lai ļautu pieņemt informētu politisku lēmumu par šādu priekšlikumu īstenojamību. Diskusijas padomē turpināsies, un mēs esam gatavi dot savu ieguldījumu konstruktīvās debatēs, un gala lēmums būs jāpieņem vienprātīgi. Tāpēc vēlos paust savu novērtējumu tam, kā vēlaties diskutēt mm, šajā tik svarīgajā tematā. Paldies, eh, komisāra. Eh, kungs, esmu saņēmis piecus rezolūcijas priekšlikumus, kas eh, balstās deklarācijā. Šīs debatas slēdzam, balsojums notiks ceturtdien. Trecem acum la următorul punct pe ordinea de zi. Raport... Pievērsīsimies nākamajam darba kārtības e, punktam Pirī kundzes ziņojums. 2018. gada ziņojums par Turciju. Mēs e, tagad gaidām arī Eiropas Savienības padomes pārstāvi Jotas kundzi, kuram drīz ieradīsies pēc divām, trim minūtēm. Sākumā došu vārdu Pirī kundzei, lai viņa mūs iepazīstinātu ar savu ziņojumu. Paldies, priekšsēdētāji. 17 mēnešu sēdēt uh, kamerā, nezinot, par ko jūs esat apsūdzēts. Tāda ir ikdiena Turcijā. Mums Mahal tika uh, arestēts 17. gada decembrī, un um, viņš bija viens no Erdogana um, raganu medību upuriem, kopā ar vēl 15 uh, cilvēkiem. Viņi tiek saukt par uh, atbildības par mēģinājumu gāzt valdību un viņiem draud mūža ieslodzījums, ja viņus atzīs par vainīgiem. 650 lapušu apsūdzības eh, teksts atsaucas uz 13. Um, eh, gadā īstenotajiem protestiem pret valdību, un tie tiek klasificēti kā mēģinājumu eh, gāzt valdību. Ir um, nu, notikušas viņa sarunu noklausīšanās un apsūdzī, bet apsūdzībā nav neviena konkrēta pierādījumā par uh, iecerēm un gāzt valdību. Situācija ir nopietna un demokrātija Turcijā. Mm, nepastāv un kā mēs uz to reaģējam, ko mēs darām, redzot šādus cilvēku tiesību pārkāpumus. Pēdējo piecu gadu laikā Eiropas parlaments ir vērsies pie komisijas un padomas un aicinājis izmantot visus tās rīcībā esošos līdzekļus, lai uh, um, vērstos pie prezidenta Erdogana un aicinātu pārtraukt uh, šādu cilvēku tiesību klaju neievērošanu. Bet līdz šim Eiropas uh, vadītāji nav neko panākuši. Turcija ir pazudusi no mūsu uzmanības loka. Šķiet, ka valstu un valdību vadītāji Eiropā ir pieņēmuši to, ka situācija Turcijā ir tāda, kāda tā ir, un mūsu aicinājumi ievērot cilvēktiesības um, ir atcitušies pret nedzirdīgām ausīm ne tikai Ankarā, bet arī dalību valstīs. Smagi cilvēktiesību pārkāpumi joprojām tiek novēroti un bez tām uh, jaunā konstitūcija vēl vairāk nostiprina Erdogana autoritāro režīmu. Tādēļ mēs pieprasām padomi oficiāli apturēt iestāšanās sarunas ar Turciju. Vai tiešām kāds nopietni apsver Turcijas iestāšanos? Domāju, ka nē, bet sarunu oficiāla turpināšana joprojām ir nepieļaujama. Jāpadomā, ko mēs esam izdarījuši Ozmana Kavalas labā, opozīcijas līdera labā, kurš ir cietumā vairāk nekā divus gadus, kā arī citu desmitiem tūkstošu cilvēku labā, kur tikuši ieslodzīti bez tiesas. Ko mēs esam gatavi um, darīt uh, LGTBI cilvēku aizstāvībai, uh, drosmīgo Turcijas sieviešu aizsardzībai, pret kurām tika vērstas gumijas uh, lodes no policijas puses? padomes uh, klusējošā novērošana tikai vēl vairāk uh, mudina Erdoganu rīkoties nelikumīgi un nedemokrātiski. Piektdien būs tikšanās ar Turcijas ārlietu ministru, un es aicinu Eiropas institūcijas šos jautājumus risināt šādās tikšanās reizēs. Vēlos pateikties saviem kolēģiem, kuri kopā ar mani strādāja pie šī ziņojuma pēdējo piecu gadu garumā, un es ļoti ceru, ka rīt balsojumā mēs būsim vienoti un raidīsim nepārprotamu signālu Eiropas valstu un valdību vadītājiem šajā sakarā. Paldies, Katī! Un tagad es došu vārdu Čautu kundzei, uh, kur uzstāsies Eiropas Savienības padomas vārdā. Priekšsēdētāji, godātie deputāti, liels paldies, ka uzaicinājāt mani piedalīties šajās debatēs šodien, lai apspriestu uh, Um, Eiropas parlamenta 2018. gada ziņojumu par Turciju, uh, lai uh, rastu kopsaucēju šajā jautājumā. Mēs mm, skaidri uztvērām jūsu aicinājumu rezolūcijā, un mēs turpinam sekot notikumu gaitai Turcijā, it īpaši saistībā ar konstitucionālo grozījumu ieviešanu. Mūs mm, bažīgus eh, dara tas, ka mēs novērojām, ka um, joprojām netiek ievērotas pamatiesības, netiek nodrošināts tiesiskums, kas tika uzsvērts arī komisijas 18. gada paziņojumā par paplašanāšanās politiku. Šīs bāžas arī atspogļojās pagājušā gada jūnija padomas secinājumos un e, šodien apspriežamajā parlamentas ziņojumā. 16. gada jūlija padomas secinājumos e, padome pauda solidaritāti ar Turcijas tautu un pauda atbalstu Turcijas demokrātiskajām institūcijām. Eiropas Savienība um, atzīst uh, šos drošības apdraudējumu, uh, kas novērojams Turcijā. Tajā pat laikā nesamērīgā spēka piemērošana um, Turcijā turpina radīt mūsos bažas, un Turcija arvien vairāk attālinās no Eiropas Savienības, un situācija nav tāda kā ierasts. Atzīmējot jūsu aicinājumu oficiāli apturēt iestāšanās sarunas ar Turciju, vēlos atgādināt, ka padome 2018. gada jūnija secinājumos norādīja, ka Turcijas iestāšanās sarunas uh, Eh, reāli ir apstājušās jau iepriekš minēto iemeslu dēļ. Tajā pat laikā mēs piekrītam jums, ka ir svarīgi neaizvērt durvis Turcijas priekšā un atstāt saziņas un komunikācijas kanālus atvērtus. Ir svarīgi, lai mēs turpinātu atklātu dialogu ar Turciju kā ar kandidātu valsti un svarīgu Eiropas Savienības partneri daudzās jomās. Tas ir abu pušu interesēs. Gribu atsaukties arī uz kopīgiem izaicinājumiem un situācijām, kas ir jārisina kopā ar Turciju. Tas ir eh, migrācijas jautājumi, transporta, ekonomikas, eh, tirzniecības jautājumi Eiropas eh, Savienība ir sagatavojusi kopīgu rīcības plānu migrācijas jomā un eh, līdz šim veiksmīgā sadarbība migrācijas jautājumos ir mm, novedusi pie tā, ka mēs redzam, ka bojā gājušo skaits jūrā ir samazinājies un ir svarīgi turpināt sadarbību ar Turciju migrācijas kontrolas jomā. Mēs arī uzsverām to, ka Turcija ir devusi svarīgu pienesumu reaģējot uz migrācijas krīzi, un tādēļ ir jāuzteic Turcija par konstruktīvo sadarbību šajā jautājumā. Tajā pat laikā Turcijai ir jānormalizē attiecības ar Kipru un jāīsteno papildus protokola normas. Vēlos izmantot šo iespēju, lai vēlreiz apliecinātu jums, ka prezidentūra turpinās uh, Eh, iekļaut šos svarīgos jautājumus diskusijās ar Turcijas partneriem ikvienā līmenī un ikvienā tikšanās reizē. Un mēs darīsim visu, kas mūsu spēkos, lai pārliecinātu Turciju, eh, ka tai ir jāpilda reformas solījumi. Paldies! Paldies! Ministrei Čotai tagad došu vārdu komisāram Hānam, lūdzu. priekšsēdētāja kungs, ministrs kundze, godātie deputāti. Vēlos vispirms uh, apsveikt gan mm, referenti, gan arī ēnu referentus un visus tos, kuri visu šo daudzo gadu garumā ir ieguldījuši savu darbu, gatavojot ne tikai šo ziņojumu. Ierunājam par eh, cilvēku tiesībām un tiesiskumu. Uh, Tad komisija 2018. gada ziņojumā norādīja, ka šādi pārkāpumi turpinās, un mēs esam norādījuši uz to, ka mūs bažīgus dara eh, virziens, kurā Turcijas eh, vadība un valdība ved mm, Turciju, un esam nosodījuši. Um, nedemokrātiskās uh, darbības, kas vērstas eh, pret um, Turcijas iedzīvotājiem un to, ka viņiem tiek liekta taisnīga tiesa. Turcija apgalvo, ka ehm, tā eh, joprojām kā savu mērķi uzskata iestāšanos Eiropas Savienībā, bet tādēļ mēs ļoti rūpīgi sakojam notikumu gaitai Turcijā un mēs um, attiecīgi um, paužam nosodījumu pret eh, pārkāpumiem, kas tiek eh, konstatēti Turcijā, un svarīgi ir, eh, ka mēs neignorējam šo situāciju, bet aicinām Turciju turpināt īstenot reformas. Turcija joprojām saglabājas svarīgs mūsu strateģiskais partneris, kur mēs strādājam daudz kopā tādās jomās kā enerģētika, cīņa pret terorismu, tirzniecību un migrāciju. Turcija ir svarīgs spēlētājs reģionos, kas ir strateģiski svarīga Eiropas Savienībai. Tā uzņēma arī vislielāko bēgļu skaitu, mm, un es domāju, tā ir kā piemērs veiksmīgai sadarbībai ar trešajām valstīm migrācijas krīzes risināšanā. Nesen ir notikušas sarunas asociācijas padomē, un arī nedēļas beigās tā tiksies, lai turpinātu sadarbību mm, svarīgās jomās bet mūsu atbalsts nav bez nosacījuma, un dialogs ir kritisks dialogs. Un 22. novembrī pagājušajā gadā mēs skaidri norādījām Turcijas partneriem, ka tai ir jāmaina savs politikas virziens, ja tā nopietni vēlas, lai mūsu attiecības uzlabotos. Nesenajā augstā līmeņa ekonomikas dialogā viceprezidents Aikolēns norādīja uz uh, pārkāpumiem vārnu un presas brīvības jomā, un mēs aicinājām Turciju uzlabot tās attiecības ar visām ES dalību valstīm, tīpaši Kipru. Un mēs pasītrojām, ka Turcijas valdībai būtu jāatturas no provokatīvām darbībām, nelikumīgām darbībām. Um, Egejas jūrā un uh, Austrum vidusjūras uh, reģionā. Uh, Tādēļ varbūt vēl jo svarīgi ir atcerēties par tiem daudziem cilvēkiem Turcijā, uh, kurus ir uh, tieši uh, skāris šis nedemokrātiskais vilnis, kas ir vērsies pret cilvēktiesībām. Paldies! Paldies, komisāra kungs! Un tālāk došu vārdu Renātei Zomerei uz pusotru minūtu tautas partijas grupas vārdā lūdzu. Priekšsēdētāji, komisāra kungs, kolēģi, es gribu pateikties Katī Pīrī par izcilo sadarbību daudz gadu garumā, kā arī ēnu referentiem no citām politiskām grupām. Man šķiet, mums ir izdevies izveidot labu kvalitatīvu tekstu, eh, ko varbūt ir nepieciešams vietām pieslīpēt. Un eh, viens no šādiem jautājumiem ir saistīts ar aicinājumu apturēt iestāšanās sarunas. Tas nav nekas jauns. Šāds aicinājums jau ir ticis izteikts iepriekš. un mēs jau esam norādījuši uz to, ka esošā prezidentūra sistēma Turcijā mazina eh, demokrātiskumu, bet mēs redzam, eh, ka eh, šie mūsu aicinājumi nav sasnieguši dzirdīgas ausis un Ja šīs sarunas netiks apturētas, tas nozīmē, ka Turcijai saglabāsies tiesības saņemt pirms iestāšanās finansiālo atbalstu, un tādējādi mēs finansētu valdību, eh, kas eh, met cietumā opozicionārus, kas eh, vēršas drastiski vēršas pret visiem, kuri runā pret pastāvošo kārtību un, un, un valdības politiku. Līdz ar to Es aicinu oficiāli apturēt sarunas ar Turciju, lai eh, tos līdzekļus, kas tiks ietaupīti, mēs varētu novirzīt pilsoniskās sabiedrības eh, mm, formāciju atbalstīšanai. Un tādēļ es aicinu jūs atbalstīt eh, šo ziņojumu, tīpaši grozījumus. Paldies! Paldies, pusotras minūtes, Bostināro kungs. Okay. Mulțumesc, domnule președinte. Paldies, priekšsēdētāji. Valsts sekretārs kundze, komisāra kungs, vispirms es gribētu pateikties padomē komisijai un arī Rumānijas prezidentūrai par ļoti līdzsvarotu vērtējumu un arī par ļoti līdzsvaroto vērtējumu attiecībām ar Turciju. Uzskatām, ka Turcija ir ļoti svarīgs es partners un uh, paplašināšanās procesi ļauj mums veicināt Turcijas virzību